15. līdz 20. Eh, vakarā, un tad būs pauze vakariņām, un pēc tam atsāksim darbu atkal 21. Darba kārtība ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā. Vēlos visiem novēlēt. Uh,